atbalsta ne tikai juridisko lietu uh, dienests, bet arī mm, daudz kas cits. Tevies. Paldies Fragas kundzei! Un līdz ar to kopīgas debates par četriem ziesēmniecības ziņojumiem ir pabeigta, un rītdien 12. ir paredzēta balsojums. Trešdien ir, mēs turpināsim mūsu darbu, sākot jau no, ar 9 no rīta. Darba kārtība jums ir pieejama Eiropas parlamenta mājaslapā, jūs varat piekļūt darba kārtībai.